Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion. Dāmas un kungi, sākam šodienas sēdi, attīstības komitejas dibināšanas sēdi. Un mm, skatoties uz iespējamo nākošo priekšsēdētāju, es mēģināšu runāt franču valodā, mēģināšu uh, Nepieļaut pārāk daudz kļūdas, bet, nu, ja tās pieļauj, tad lūdzu labojiet. Es gribētu teikt, ka viss, ko jūs sakat, tiek pārādīts internetā, tā kā jūs arī būsiet redzēt, tā, nu, tā kā lūdzu izturieties atbilstoši. Un uh, Iepriekšējā sasaukumā strādāju, un nākošajā nebūšu priekšsēdētājs. Esmu šeit, lai uh, uh, vēlētu un vadītu vēlēšanas, būs priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja. Jā, nezinam to demokrātijā, viss ir iespējams, un tad jau redzēsim. Vai mums lūdzu ir kvorums? Liekas, ka jā. Vai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 Eva Jolīkund. Ei, la kandidāta en question est consciente. Tā tad eh, kandidāta akceptē šo nomināciju. Eh, ar prieku akceptēju to. Jā, nu, tas, eh, Maintenant, euh, vous avez... Un tagad jums jāizpilda jūsu finanšu interešu anketa. Lūdzu, ja jūs runājat, tad uh, eh, nospēdiet mikrofonu. Jā, es esmu to izdarījusi. Tā, ka šlīsī valdības eh, sarā. Jā. Tātad, nu, jūs uh, vairs nestrādājat uh, Alfa Kitēna kompānijā. Vai ir kādi citi kombināti jautā priekšstādājs? Vai ir vēl kādi kandidāti? Reglamenti jautājums. Martīnes, Martīnes kungs. Martīnes quand je suis en, en VO, ce qu'on est en train de dire, j'ai en même temps que votre voix en français. Jā. Uh, diemžēl franču kanālā dzirdu tulkojumu vācu valodā. Es domāju, ka es neesmu vienīgais uh, uh, vai nu austiņas nu vai labi saslēgtas, bet nu katrā gadījumā dzirdam divas balsis priekšsēdētāja un arī tulkojumu vācu valodā, kanālā 0VO priekšsēdājs. Nu, mēs neesam lingvistiskā kolokvijā, tādēļ vajadzētu situāciju mainīt. Ja ir tikai viena kandidāta, kas uh, pat labam tā liekas, un ja neviens neprasa slēgto balsojumu, tad šai gadījumā domāju, ka Žilīkundze jums būs. Uh, es atļausos jums eh, to teikt, ka darbs attīstībā ir ļoti sarežģīts. Un mēs saskaramies ar dažādiem jautājumiem - finanšu krīze, kas ir sarežģīta, eh, klimata pārmaiņas. Eh, vēl nav bijis tik ļoti sarežģīta darbības laika, lai sasniegtu uh, tūkstošgads attīstības mērķus, kā pat laban. Un es domāju, ka mēs darbosimies kopā. Un vai lielākums, respektīvi lielākā daļa no mums, mēs um, uzsveram to, ka ir nepieciešama spēcīga Eiropas uh, nozīme uh, taisnīguma iedibināšanā visā pasaulē. Un jūs darbosieties kopā ar mums, jūs uh, esat sarakstījis grāmatu Justice Under Siege. Es ceru, ka nākošā grāmata to varētu. Uh, uh, saukt Development Under Siege un ka pēdējās lapas būs uh, ar laimīgām beigām. Lielas paldies! Vēlēšanas notiek aplaudējot, lūdzu. Jā, un uh, tūlīt pat atstāju šo vietu un uh, lūdzu jūs ieņemsiet prezidē. C'est avec une grande émotion. Esmu ļoti eh, emociju pārņemta un akceptēju šo uzdevumu. Es uh, domāju, ka parlamentā nav nozīmīgākas komitejas kā eh, šī, un tas ir attiecams uz nākošiem pieciem gadiem. Mēs saskaramies ar daudzveidīgām problēmām, tās skar klimata pārmaiņas un arī jauntīstības valstu tālāko attīstību. Mums ir nepieciešams simtiem miljārdu dolāru, lai uh, turpinātu darbību triljons dolāru, un mums pat laba nav līdzekļi. Jūs zinat, ka uh, kopumā attīstības palīdzība ir pie, aptuveni 5 miljārdi visā pasaulē, un tas nav pietiekami, lai um, pretotos klimata pārmaiņām. Briesmas ir tādas, ka attīstība varētu tikt Uh, uh, upurēta uh, klimata pārmaiņu apkarošanai un attīstības palīdzība varētu tikt upurēta finanšu krīzes pārvēršanas dēļ. Tās ir briesmas, un šī krīze visdrīzāk būs arī ilgu laiku, un mūsu darbs būs mūsu pilsoņiem vērst viņu uzmanību, uzmanību uz to, ka attīstība katrā gadījumā ir prioritāra. Tas ir tas, kas mūs sagaida nākošo piecu gadu laikā kā darba uzdevums. Un es uh, Pastāstīšu nedaudz ko par sevi. Pirms ievēlēšanas Eiropas parlamentā septiņus pēdējos gadus es strādāju Norvēģijas valdības uzdevumā attīstības jomā un īpaši veltīju spēciņus, spēkus vēl, veidojot uz, vēl to, veidojot institūciju uh, apkaro, eh, nelegāli iegūtas naudas līdzekļu apkarošanai un uh, korupcijas apkarošanai. Un pirms tam es strādāju um, eh, 20 gadus Francijā. Es uh, strādāju uh, gan uh, kā prokurora, gan arī kā uh, tiesnes izmeklētāju. Un es domāju, ka mana pieredze uh, palīdzēs uh, mums labi strādāt uh, šo nākošo piecu gadu laikā. Un tagad mēs a, turpināsim ar procedūru. Mēs ievēlēsim četrus vicepriekšsēdētājus šai komitejā. Tātad. Donc, j'ai reçu une... Tātad esmu saņēmusi nomināciju. Un tās ir sekojošas. Vicepriekšsēdētājiem tiek izvirzīti. Pirmais vicepriekšsēdētājs - Madam Stifler, Stiflers kundze. Stiflers kundze ir šeit. Vai jūs akceptējat pirmā vicepriekšsēdētāja postaņu kandidatūru? Atbildi. Jā, es akceptēju šo uzdevumu un mēģināšu darīt visu, lai strādātu cienīgi un uh, aktīvi darboties. Vai jūs esat aizpildījusi finanšu interešu deklarāciju? Atbildi, jā, esmu to izdarījusi. Priekšstādē, vai ir kādi citi kandidāti eh, vice, eh, pirmā vicepriekšstādē postanim šai komitejā? Nē, šajā gadījumā piedāvāju uh, nominēšanu aplaudējot. Madame. Tātad, Stiflers kundze, es lūdzu jūs ieņemt vietu prezidijā man blakus. No, tā kā. Es esmu saņēmusi priekšlikumu Devas kungs tiek uh, nominēts kā otrs vicepriekšsēdētājs, vai Devas kungs ir zālē? Vai jūs akceptējat uh, šo nomināciju būt otrajam vicepriekšsēdētājam šai komitejā? Jā, Jā, es akceptēju un ar prieku būšu otrs vicepriekšsēdētājs šai komitejā. Jautājums, vai jūs esat aizpildījis deklarāciju par jūsu finanšu interesēm? Atbildi jā, esmu to izdarījis priekšsēdētāji, vai ir citi kandidāti šim postenim? Nē, tā tad uh, turpināsim nomināciju. Tevis kungs, uh, kā otrais uh, attīstības komitejas uh, vicepriekšstādātājs, uh, nominācija aplaudējot. Un es ielūdzu uh, Devas kungu, lūdzu, nāciet šeit, ieņemiet vietu prezidijā mums blakus.

Esmu saņēmusi nominācijas priekšlikumu. Černickī kungs kā trešais vicepriekšsēdētājs mūsu komitejā. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētāji, tā ir kundze. Vai Saniki uh, kundze, saka priekšsēdētāji, ir zālē? Jā, labi. Vai jūs akceptējat uh, trešā vicepriekšsēdētāja at, uh, posteni attīstības komitejā? Il microfono, bitte. Eh sì che dovrei saperlo usare il microfono, eh. L'ho usato per 50 anni. Jā, es esmu ieslēgusi tagad mikrofonu, um, da, strādāju ilgu laiku, esmu ļoti iepriecināta, esmu gan arī nedaudz uh, norūpējusies, vai patiesi šajā komitejā, kas tik liels uh, prasības izvers, vai es varētu, uh, varēšu piedāvāties. Jautājums, vai jūs esat aizpildījusi uh, finanšu interešu delegācija? Atbildi jā. Vai ir citas nominācijas trešā vicepriekšsēdētāja postenim? Nē. Tādā gadījumā iesaku Zanīkī kundzes uh, nomināciju aplaudējot. Un aicinu Zanīkī kundzi ierasties un ieņemt vietu šeit mums blakus prezidijā. Es esmu saņēmusi priekšlikumu nominācijai Kritūkens kā ceturtā vicepriekšsēdētāja mūsu komitejā. Kretī kundze nav zālē, bet viņa ir rakstveidā, vēstules veidā mums paziņojas, ka Martines kungs to var nolasīt. Martines kungs, nē, es nelasīšu šo vēstules, vienkārši pateikšu to, ka viņi nevar būt šeit nozīmīgu personīgu iemeslu dēļ un ir lūgusi kā sociāldemokrātu grupas pārstāvjiem labi prezentēt viņas kandidatūru. Viņa pēdējā sasaukuma laikā ir ļoti aktīvi strādājis šajā komitejā. Viņa ar prieku akceptē šo posteni. Kā vicepriekšsēdētāja viņa ir aizpildījusi uh, šo deklarāciju, kas ir nepieciešams uh, par uh, finanšu interesēm. Un um, esmu iepriecināts, ka varu prezentēt viņu. Priekšsēdētājs kundze jums arī ir šī vēstura un tā ir uh, adresēta jums kā komitejas priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, paldies, kungs. Kretuja kundze ir akceptējusi šo amatu, uh, strādāt kā ceturtā vicepriekšsēdētāja. Tas ir rakstīts arī vēstulē. Tātad uh, ar šo. Jā, tātad, vai ir kādas uh, citas? citas kandidatūras ceturtajam vicepriekšsēdētāju postenim? Nē, tad šādā gadījumā turpināsim nomināciju, ievēlēsim Kratī kundzi, aplausos. Aplausiem. Tātad mēs esam pabeiguši. priekšsēdāju un vicepriekšsēdāju ievēlēšanas procedūru. Un tā kā mēs kopā strādāsim mm, divu ar pusgadu ilgumā un pēc tam vēl divus ar pusgadus, tad es uh, piedāvāju jums iepazīties. Es domāju, ka mēs varētu katrs minūti uh, un iepazīstināt kolēģus. Uh, pasakot, kas esam, no kurienes nākam un kādas ir mūsu cerības Varbūt, ka mēs varētu sākt uh, vienkārši tā, šādā veidā sākt. Varbūt jūs, kungs, varat sākt. Un lūdzu, minūti katrs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Moris Bongā ir mans vārds. Esmu ievēlēts no uh, aizjūras departamenta, uh, klusā okeāna teritorija tā ir. Uh, Un uh, līdz šim esmu strādājis desmit gadus valdībā. Un tagad uh, ieņēmu Eiropas parlamenta deputātu posteni, ko es sagaidu. Sagaidu, lai parlaments paraudzītos uz uh, attīstību vadītu Eiropas Savienības attīstības un klusā okeāna valstu attīstības un uh, ar, darbotos arī starptautiskās organizācijās. Um, Dažādās valstīs arī Francija tas ir nozīmīgi, un es ceru daudz, ka darīsim uh, daudz ko uh, CPTOM statūtu labā. Vous demandez de rester assis. Jā, es jūs lūdzu palikt uh, um, un necelties kājās, uh, jo tad kameras var jūs uh, labāk var redzēt. Uh, kungi, es atgriezīšos pie jums, bet tagad lūdzu, lūkšu vicepriekšsēdētājs uh, iepazīstināt ar sevi. Jā, pavisam īsi uh, uzrunāšu jūs. Uh, Saršvēl. Es nāku no Alzasas, Elzas reģiona. Esmu kreiso moderno politikas pārstāve. Andrija Bakels to vada. Pāris dienas esmu tagad deputāte Eiropas parlamentā, un papildus tam es esmu uh, studējusi farmāciju. Tas nav ļoti politisks jautājums, bet, nu, esmu turpinājusi politisku attīstības uh, ceļu, esmu precējusies, man ir divi bērni, un došu vārdu kaimiņam uzreiz, un, ja vēlaties uh, vēl ko uh, vairāk uh, zināt par mani, tad uh, lūdzu jautājiet. <clears throat> I'm Naģdīva. Mani sauc Naģdīva. Esmu strādājis šajā komitejā jau desmit gadus. Tātad eh, divus sasaukumus attīstības komitejām. Manuprāt, šī ir ļoti svarīga komitejas. Biju tautas partijas eh, koordinators un eh, strādāju gan AKK komitejā, gan, gan, gan attīstības komiteja tautas partijā es vairs neesmu dažādu iemeslu pēc, kas ir ārpus manas eh, ietekmes sfēras un kontrols. Tāpat es arī esmu ko koordi eh, koordinators. Pirms es eh, sāku strādāt Eiropas parlamentā, es biju Džana Meidžora valdības loceklis, es biju arī Britu parlamenta deputāts. Un kā iepriekšējais eh, priekšsēdētājs sacīja, mēs šobrīd saskaramies ar ļoti kritisku situāciju pasaulē, runājot par attīstību eh, šīs finanšu krīzes apstākļos. Mums ir eh, jādomā par to, kā mēs varam atbalstīt vistrūcīgākos iedzīvotājs pasaulē, un mums ir jārisina politiski un citu veidu risinājumi. Paldies! Grazie. Tā. Paldies! Esmu Eva Dzanīkī, esmu itāliete. Man nav pārāk ilgas politiskas pagātnes, tāpēc, ka 45 gadus esmu strādājusi izrāžu jomā, esmu uzstājusies daudzās vietās pasaulē, esmu tikusies ar daudzām svarīgām eh, personām pasaulē, un Tāpēc es uzskatu, ka ir pienācis laiks arī man dot kaut ko, un es gribu cerēt, ka es būšu pareizā balss un pareizajā komisijā. Es iesaistīšos savā darbā ar pilnu atdevi un mīlestību, kā esmu to darījusi vienmēr, un es. Es paļaušos uz apkārt esošo pieredzi. Tāpat arī vēlos sacīt, ka es eh, izjūtu, ka ir eh, zināms uzticības trūkums tiem, kuri nāk no izrāžu un mākslu joms. Taču es eh, katrā ziņā gribu novēlēt pati sev veiksmi darbā un ceru, ka strādāšu veiksmi. Es vēlos atgādināt, ka, ka mums ir vēl daži cilvēki jāuzklausa. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu Gejs Mičels, es pārstāvu Tautas partiju. Biju šīs partijas loceklis eh, iepriekšējā sasaukumā un bija referents attīstības komitejas instrumentā, ar kur mēs 16 likumdošanas dokumentus pārveidojam par vienu, kas ir kā pamat likums attīstībai palīdzībai. Tāpat arī mēs esam strādājuši pie pārtiks eh, regulējumu, kas tika pieņemts pagājušā gada eh, decembrī E, tāpat arī Britu valdībā esmu un Britu parlamentā esmu strādājis Eiropas lietu jautājumā. Ir 11 miljoni e, bērnu pasaulē, kas cieši badu, un ir e, miljardu cilvēku, kas dzīvo samērā trūcīgi. Tāpēc es domāju, ka mums ir jādomā par iespējām, kā mēs radīsim risinājumu šīm problēmām. Paldies! Nazywam się Filip Koszmarek, jestem Esmu Filips eh, Kašmareks, pārstāvu Poliju, un pēdējā parlamenta sasaukumā arī es eh, iepriekšējā sasaukumā strādāju šajā komitejā. Un savā iepriekšējā darbības periodā es vērs lielāku uzmanību uz jaunajām Eiropas Savienības valstīm. Tā strādās arī um, pie attīstības jautājumiem. Es negribu teikt tieši jaunās dalība valstis, bet valstis ar mazāku pieredzi Eiropā. Iepriekš es biju Polijas Seima deputāts un esmu strādājis arī pašvaldībā. Paldies! Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu Andrāšs Djurks, esmu biju un, uh, Ungārijas eh, deputāts un tagad esmu jauns deputāts Eiropas eh, parlamentā un sāku strādāt šajā komitejā un arī Ungārijas parlamentā es strādāju pie ārlietām. Šeit Eiropas parlamentā es apzinos, ka mūsu komiteja ir ļoti svarīga, es gribētu būt par noderīgu tās locekli. Un tā kā otra komiteja, kurā es strādāju, ir enerģijas komiteja, es, es eh, eh, grib, gribētu atzīmēt jautājumu, kas tiek skatīts abās komitejas, kas ir jautājums par klimatu pārmaiņām. Paldies! Paldies! Esmu strādājis kā žurnālists ilgus gadus, līdz eh, sāku strādāt, līdz kļuvu par Eiropas parlamenta uh, deputātu, un mana sirds piedara attīstības politikai. Es, atst, es aizstāvu ies, vienlīdzīgas eh, iespējas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, eh, un tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi liela loma šajā sakarā, un manuprāt, mūsu komiteja ir centrālā šajā jomā, un par to es eh, esmu īpaši lepns. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu jūs sakarā ar ievēlēšanu. Es iepriekš eh, strādāju eh, tiesiskuma cilvēktiesību komitejās, un man ir pamatā divi centieni. Viens no tiem ir sasniegt un izveidot tādu pasauli, kurā pret ikvienu ir vienlīdzīga izturēšanās, un otra, eh, otrs mans centiens ir tas, lai politiķi runātu mazāk un darītu vairāk. You? Excuse me. Paldies uh, my name is uh, Mans uh, vārds ir Proņsas Derosā, es pārstāvu īrijas leiboristu partiju, šeit Eiropas parlamentā es piederu sociālistu demokrātu grupai. Uh, mana galvenā uh, komiteja, darbības komiteja pēdējo desmit gadu laikā ir bijusi nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Es uzskatu, ka ir. Uh, ļoti daudz līdzību kur, jautājumos, kurus mēs skatām Eiropas Savienības iekšēnē runājot par nodarbinātību sociālām lietām un tiem jautājumiem, kas ietilps attīstības komitejas kompetencē. Un tāpēc es domāju, ka mums jāliek ir liels uzsvars, eh, lai varētu sasniegt eh, tūkstošgadas mērķus. It īpaši tas ir jautājums par piedienīgu darbu, manuprāt, tas ir viens no nozīmīgākajiem jautājumiem mūsu eh, pasaules eh, attīstītas pasaules veidošanā. Apsveicam, eh, nākošais runātājs, apsveicam priekšsēdētāju. Esmu Migels Anhels Martīnes, desmit gadus jau esmu strādājis šajā komitejā. Uh, Un eh, iepriekš es ilgu laiku biju sociālistu grupas koordinators, biju eh, parlamenta vicepriekšsēdētājs, esmu arī parlamenta birojā so, sociālistu grupas koordinators. Un es mēģināšu ne tikai maksimāli piedalīties mūsu komitejas darbā, bet arī aizstāvēt, raugoties no parlamenta biroja viedokļa, visus centienus Eh, kas tiek eh, pausti mūsu komitejā, uzskatu to par ārkārtīgi būtisku, tīpaši runājot par mūsu redzējumu uz globalizētu pasauli, kurai eh, Eiropai piekrīt gan koherents, gan ļoti plūstoši mobils, runājot par mūsu tiesiskumu, brīvības un solidaritātes modeli. Paldies! Pienāk. Hola, soy Enrique Guerrero. Eh, mani sauc Enrique Guerrero, esmu no Spānijas, eh, pārstāvu sociālistu partiju, esmu jaunievēlēts Eiropas parlamenta deputāts, iepriekš es strādāju, strādāju Spānijas valdībā, nodarbojos ar izglītības jautājumiem un eh, tajā laukā, kas attiec uz attiecībām starp parlamentu un valdību. Un pirms es kļuvu par Eiropas parlamenta deputātu, es biju Spānijas valdības vadītāja priekšsēdētāja vietnieks. Un es uzskatu, ka attīstības komitejā šajā, šajos krīzes apstākļos tā, tā, E, ir ārkārtīgi nozīmīga un šobrīd ir skaidrāk nekā, skaidrāks nekā jebkad, ka labklājība, drošība un e, cieņa ir nedalāmas, nedalāmi e, savstarpēji neatraujami iedzieni pasaulē, un tāpēc es arī domāju, ka Eiropai ir jāizdomā savu spēcīgā valsts, lai varētu virzīties uz priekšu ceļā uz šiem mērķiem. Paldies! Mein <clears throat> Name ist Norbert Neuser. Ich Norberts Noizers ir mans vārds, pārstāvu Reinzem Falcu. Esmu mm, ievēlēts pirmo reizi. Pirms tam 18 gadus strādāju Reinlands Falcas landrātā un ļoti daudz sadarbojos ar nevalstiskām organizācijām attīstības politikas jomā. Mūsu, mēs esam ievēlēti līdz 2014. gadam, un tas ir apmēram līdz 1000 gadus attīstības mērķiem. Uh, kas jāsniedz 2015. gadā, un mūsu uzdevumam vajadzētu būt uh, gadu uh, pa gadam uh, uzmanīgi raudzīties uz tūkstošgadus attīstības mērķu piepildīšanu. Esmu iepriecināts par iespējamo sadarbību. Paldies! Presidente, viceprezidente, io sono David Sassoli, vengo David da Roma. Sassoli. David Sassoli ir vārds mans, um, nāk no Romas, no Itālijas, vadu uh, demokrātiskās grupas Tas ir sociāldemokrātu alianses grupu. Esmu pirmoreiz ievēlēts Eiropas parlamentā. Un eh, šeit eh, uzņemšos eh, tādu strateģisku lomu gan parlamenta, gan Eiropas izpratnē. Mūsu uzdevums ir vainot ekonomiskās krīzes uh, iespaidu un uh, par jaunu definēt sociālo ekonomiku, attīstības ekonomiku. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropa un tās darbības uh, virzienu paliktu ticami, jo Eiropa ir virzošais spēks gan attīstībā, gan arī taisnīguma iedibināšanā. Paldies! Je suis euh, Patrice Tirolien. Euh... Patrice Tirolien, ir mans vārds. Atvainojiet. Patrice Tirolien. Tātad vēlreiz Patrice Tiroliens, mans vārds. Esmu pasniedzējis un vadu Granbo pašvaldību Guadelupā. Esmu ievēlēts Eiropas parlamentā un reprezentēju uh, astoto vēlēšanu uh, apgabalu aizjūras departamentos, kā teicu, un esmu strādājis gan kā uh, uh, partneriāta uh, vi, uh, vienošanās ietvaros kā konsultants un darīšu pēc iespējas uh, vairāk, lai uh, īstenotu gan Guadalupas, gan Marinikas, gan arī uh, man vēlēšana apgabala interesi tādā izpratnē, ka jāveicina aktīvu sadarbību. Un mana vēlme ir arī strādā tā, lai mūsu institūcija varētu inicēt tādu patiesu, nu, teiksim, attīstības politiku, lai starptautiskās tiesības tiktu īstenotas. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs šāda starptautiskas attīst, jaunatīstības attīstības um, likuma formas veidot, uh, lai attīstība būtu sakārtot. Paldies! Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Προεδρείο. Ονομάζομαι Ελένη Θεοχαρούς Karus ir mans vārds. Pārstāvu Kipru. Es esmu strādājusi eh, kā pasniedzēja medicīnas skolā. Kipras universitātē esmu bijusi arī Kiprā deputāte. Un jau 25 gadus eh, sadarbojos ar nevalstiskām organizācijām un cilvēku tiesība aizsardzības un attīstības jomā, un tas aptver visu pasauli. Esmu ķīrurģe, esmu piedalījusies vairākos reģionos, kad ir tur, esmu bijusi vairākos reģionos, kad tur ir bijis karš. Latīņa Amerikā, Karība reģiona, Āfrikā, un esmu vienmēr darbojusies kā brīvprātīgā. Es domāju, ka Eiropai ir morāla morāls pienākums attiecībā uz trešo pasauli. Un tā, uh, neteikšu, neiztirzāšu kāpēc, bet domāju, ka attiecībā uz cilvēkiem mums ir um, šāds uh, pienākums un um, jaunatīstības valstu attīstībā. Mm, jā, jāpadīt valstīm, mums ir jācīnās pret uh, um, slimībām, pret pandēmijām, pret um, migrāciju, pret klimatu pārmaiņām. Es ceru, ka varēsim daudz ko izdarīt un esmu mūsu komitejas uh, rīcībā un uh, vēlos uh, dot man pienesumu ar uh, to pieredzi, kāda man ir bijusi. Mon nom, je m'appelle Chamba Öri, je suis hongrois. Čaba Öri ir mans vārds, nāku no Ungārijas, esmu aizvietotājs devi komitejā un esmu strādājis jau kopš 2004. gada šai komitejā. Es vēlos strādājot šai komitejā, nopietni pievērsties komitejas darbu uzdevumiem un arī aktīvi strādāt šajā sasaukumā. Paldies! Ich heiße Birgit Schnieber-Jastram. Mans vārds ir Birgit Schnieber-Jastram esmu ieradusies no Hamburgas, tā ir liela pilsēta Vācijas ziemeļos, esmu pirmo reizi uh, Eiropas parlamentā, un politiskā pieredze man ir Vācu bundestāgā, esmu bijusi brīvās un Hannes pilsētas Hamburgas otrā uh, vicepriekšsēdētāja, un uh, esmu bieži viesojusies jaunatīstības valstīs. Es ar lielu nepacietību gaidu šī darba uzsākšanu un priecājos par iespējamo sadarbību ar jums. Paldies! Monsieur Arsenis. Nākošais runātājs Arsenis Kungs. Jā, pārstāvu Grieķiju. Esmu jaunievēlēts deputāts. Esmu sociāldemokrāta un demokrāta grupā. Jau kopš 15 gadu vecuma uh, piedarbojos vidas aizsardzības uh, aktivitātēs, pārstāvu ideju ka ir uh, vidas attīstībai jābūt noturīgai un uh, domāju, ka klimata pārmaiņas ir liels izaicinājums uh, visai uh, cilvēcei. Esmu uh, strādājis aktīvi un domāju, ka šī komiteja ir ļoti nozīmīga. Un uh, tagad uh, piecus gadus varēsim aktīvi cīnīties uh, pret klimata pārmaiņām. Kā mēs varētu palīdzēt. Uh, citām valstīm, kā veicināt mūsu darbu, tie ir jautājumi, kuriem pievērstīšos. Un domāju, ka mūsu pienākums ir veidot um, cilvēku cienīgu dzīvi pilsoņiem visā pasaulē, lai visiem būtu vienāda pieeja dabas resursiem un ūdenim. Tas ir tas būtiskākais. Izaicinājumi, kāda ir mūsu priekšā, ir ļoti nozīmīgi, un mums ir vienreizēja iespēja un būšu uh, ļoti iepriecināts, ja mēs varēsim visā pasaulē ko mainīt. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, es esmu viens no septiņiem Slovenijas deputātiem, kas strādā parlamentā, un es gribētu runāt, izmantot iespēju runāt savā valodā. Es ļoti priecājos, ka esmu šajā komitejā, jo visu savu mūžu Esmu strādājis gan kā žurnālists, gan deputāts, arī kā ārlietu ministrs un pārstāvēju savu valsti daudzās ārzemju ārzemēs. Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, lai mēs neceltu Eiropas cietoksni, bet gan vairāk rūpētos par tiltiem un lai cilvēki, kas vēlas progresu, justos aicināti nākt pie mums un mēs neatstātu cilvēkus bezpalīdzībā. Arī tos, kas um, nonāk pie Itālijas un Spānijas krastiem, meklējot labāku dzīvi. Un es domāju, ka mums ir vajadzīga jauna paradigma labākiem dzīves apstākļiem visiem. Paldies, godātie kolēģi. Mans vārds ir Ņūtons Dants. Es pārstāvu Britu liberāļus. Uh, nāk no Anglijas vidienas. Mūsu populārākais pilsonis ir Robins Huds, un viņš, tā teikt, aplaupīja bagātniekus un izdalīja salaupīto nabagajiem. Es esmu jauns dalībnieks šajā komitejā, bet darbojos jau sestajā sasaukumā šajā parlamentā. Un līdz šim nodarbojos ar vidas aizsardzības jautājumu un domāju, ka tas noderēs arī šeit. Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Arī es vēlos jūs apsveikt ievēlēšanas sakarā šais priekš, komitejas priekšsēdētāja amatā, kurā es starp citu iestājos periodā starp 94. un 99. gadu. Esmu Šārls Gerens, es pārstāvu Alde grupu. Un Esmu jau piecas gadus strādājis valdībā, esmu nodarbojies ar e, humanitā, humanām darbībām, ar vidas jautājumiem, e, ar aizsardzības jautājumiem un citiem. Un pēc tam, kad es e, pārtraucu darbu valdībā, es strādāju pie jautājumiem, kas ir saistīti ar sadarbību ar Austrumāfriku, Āfrikas rietumiem un arī savā ministra pilnvaru termiņā. Es strādāju pie tā, lai Luksemburga varētu samaz, pārsniegt, eh, pārsniegt sākotnēji noteikto 0,8% eh, līmeni attīstībai, palīdzībai, un mēs esam gatavi arī to sasniegt un pārsniegt. Tāpat arī eh, kā gribu sacīt, ka viens no Āfrikas gudrajiem ir atzīmējis, ka mēs neattīstām, mēs attīstām paši, un es domāju, ka šis citāts ir ārkārtīgi nozīmīgs visām attīstības valstīm. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Savukārt, es gribētu no savas puses jūs sveikt sakarā ar ievēlēšanu. Esmu Bārtlēms Dezīrs, esmu Eiropas sociālists ievēlēts no Francijas, un šī komiteja ir tā, kurā esmu aizvietotājs, esmu piltiesīgs lodzeklis starptautiskās tirsniecības komitejā, esmu Eiropas eh, parlamenta deputāts un strādāju Eh, saistot šos jautājumus savā starpā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs varētu veidot eh, koherents eh, Eiropas Savienības darbības, lai nebūtu tikai kā no vienas puses devēja, kas ir augstsirdīgi, un no otras puses veidojot tirzniecības un ekonomiskās politikas, kas varētu ņemt vērā tikai egoistiskas intereses. Tāpēc es domāju, ka lai, mēs, lai mūsu vārdi atbilst darbiem, mēs brīkotos koherenti Mums ir jāsas, jāveido savas politikas saskaņot, un to es arī ceru darīt, esot šīs komitejas loceklis. Paldies! Mani sauc Gabija Cimer, es pārstāvu Vāciju un pārstāvu kreisos parlamentā. Tas ir mans otrais sasaukums šobrīd. Es Ļoti priecājos, ka varēšu turpināt darbu attīstības komitejā. Un mans galvenais jautājums vai prioritāte ir nabadzības pārvarēšana jaunatīstības valstīs un, protams, tūkstošgadus mērķu īstenošanu tāpat arī Eiropas Savienības jaunatīstības, palīdzības jaunatīstības valstīm efektīv, efektivizēšana. Paldies! Nu, nu, nu. Paldies, sveicu jūs jau vēlreiz, esmu Katrīna Grēze, esmu jaunievēlēta zaļo grupā, un es gribētu vēlreiz uh, uzsvērt to, ka Eva Žurī ir ievēlēta par mūsu komitejas priekšsēdētāju. Katrā ziņā tās prioritātes, kas man ir ļoti tuvas, ir saistītas gan ar attīstības jautājumiem, gan izvairīšanās no nodokļu, nodokļiem jautājumiem. Tāpat arī jautājumi, kas ir saistīti ar ārāmzīmju apstrādi, un lai mēs varētu veidot patiesu izvērtējumu attīstībai palīdzībai. Lūk, no nu, tīri geogrāfiski runājot, man ir tīpaši interesē Eh, pasaules zaļo kustība un sadarbība ar mūsu kolēģiem eh, Latīņa Amerikā. Eh, mani sauc Gary Kelleri, esmu no Vācijas, es pārstāvu zaļos un esmu arī uh, Esmu jaunievēlēta Eiropas parlamentā un esmu Brandenburgas zaļo partijas eh, priekšsēdētāja un tāpat esmu ilgus gadus bijusi jau Eiropas zaļo, zaļo jaunatnes eh, eh, grupas priekšsēdētāja. Es gribētu turpināt strādāt pie jautājumiem, pie kuriem esmu jau strādājis, kā arī es gribētu uzsvērt to, cik, cik būtiski attīstība un attīstības valsts var ietekmēt klimata pārmaiņas. Ja, goedemiddag uh, alle voorzitters. Alle... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt komitejas priekšsēdētāju. Mani sauc Leotāra. Es nāku no Nīderlandes un pārstāvu apvienoto zaļo politisko grupu. Iepriekšējā sasaukumā nodarbojos ar um, lauksaimniecību, pārtikas drošību un vidi. Un Šoreiz esmu priecīga, ka varu strādāt, varēšu strādāt šajā komitejā. Mums ir ļoti daudz uzdevumu, ko risināt, jo ļoti daudz cilvēku pasaulē dzīvo ārkārtīgi smagos nabadzības apstākļos, un tas ir izskaidrojams arī ar klimatu pārmaiņām un kļūdainiem politiskiem lēmumiem, vai arī tieši pareizi lēmumi netiek pieņemti. Mūsu uzdevums ir kaut ko darīt lietas labā, un dod savu pozitīvo ieguldījumu. Iepriekšējos gados es daudz esmu strādājis ar narkotiku problemātiku. Un esmu pētījusi arī Eiropas Savienības ietekmi um, jaunatīstības valstu palīdzības jomā, un es domāju, mēs ļoti daudz varam darīt, arī tad, ja politiskie lēmumi nevienmēr ir pareizi. Paldies! Es neredzu jūsu vārdu no šejienes, bet jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Judita Sarkantīni. Es pārstāvu Nīderlandes zaļos. Eh, zaļo frakcija ir bijusi aktīva vietējā politika Amsterdamā pēdējo desmit gadu garumā, un esmu strādājusi pie attīstības palīdzībai jautājumiem, sniedzot palīdzību Āfrikai ar Nīderlandes anti-aparteida kustību. Mēs esam uh, veidojuši gan no NVO puses, eh, jautājumos, kas ir saistīti ar dimanta, dimanta industriju, dimanta ieguvi, ar eh, naftas ieguvi, esmu strādājis par cilvēktiesību jautājumiem, pie cilvēktiesību jautājumiem Angolā, Zimbabvē, Mozambikā un arī pie jautājumiem, kas ir saistīti ar brīvām un taisnīgām vēlēšanām. Esmu ļoti gandarīt, kas var strādāt šajā komitejā kā aizvietotāju.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 jauna deputāta Zviedrijas zaļā partijā 25 gadus strādājusi kā žurnāliste Zviedrijā. Galvenokārt esmu rakstījis par kultūras jautājumiem, taču pēdējā laikā es rakstu vairāk par vidas jautājumiem. Esmu sarakstījis grāmatu par uh, zivīm, par zvejošanu, par zivju baru e, un zivju krājumu samazināšanos, tāpat par Āfrikas jautājumiem, par EPA e, nolīgumiem un par to, kā šie nolīgumi varētu ietekmēt un kā tie ietekmē trūcīgos zvejniekus šajās valstīs. Un esmu eksperte zivsaimniecības jautājumos Un eh, šo jautājumu apskatīšana man deva iespēju eh, daudz labāk saprast attīstības eh, jautājumiem, un es ceru, ka strādājot šajā komitejā, es varētu sniegt savu devumu šo jautājumu risināšanā. Manuprāt, turpāko piecu gadu laikā šie jautājumi būs ārkārtīgi svarīgi. Tāpat arī ir klimata jautājumi pie kuriem strādās Eiropas parlaments, un mēs ļoti eh, ceram, ka daudz no atvēlētajiem līdzekļiem tiks investēt attīstības valstīs, un ir svarīgi tas, lai, lai no šīm investīcijām varētu būt labu attīstības valstis. Vai es kādu esmu aizmirsusi? Eh, kādi no īstenajiem deputātiem vai aizvietotājiem? Visi ir izteikušies. Es eh, gribētu sacīt, ka esmu dziļi jūtos dziļi iespaidot, uzklausot dažādās, eh, dažādās pieredzes, kādas, eh, kādas ir kopā ar mums, uzklausot šo cilvēku gan praktisko, gan teorētisko pieredzi, un esmu pārliecināti, ka visi kopā mēs varēsim ietekmēt Eiropas attīstības politiku. Un mūsu darba kārtībā ir jautājums, kas ir dažādi jautājumi, un ja kāds vēlētos izteikties par jautājumu, ar kur tas nevar gaidīt līdz rītdienas sanāksmei, tad tu ar to var nākt klajā tūlīt. Pretējā gadījumā mēs tiekamies rīt, pulksten 10.30. Sanāksme sākas 10.30 un ilgst līdz 12.30. Pirms šīs sanāksmes notiks eh, koordinātoru sanāksme, kas notiek no 9 līdz 10.30. Un tādējādi administrācija paziņos to telpu, kurā mēs rīt sanākam kopā. Eh, tā ir zāle PHS 1A2 un es ceru, ka es eh, jūs visus redzēšu tur rīt pulksten 10.30, un mūsu šī pirmā sanāksme